priekšsarētājs ir saņēmis pirmā lasīmā divas nostājas. Pirmkārt, attiecībā uz regulu, attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumu pievienoto informāciju, un otrkārt, direktīva, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu naudas atmazgāšanai un terorismu finansēšanai. Protokoli ir publiskoti, trīs mēnešu termiņš, kad parlaments var izteikt savu viedokli, sākas rītdien, 1. maijā. Nākamais darba kārtības punkts ir ārkārtas de, debates par nāvesodu Indonēzijā. Es norādu, ka